The <clears throat> sitting is resumed. Sana, atsākam sanāksmi, labrīt, dāmas un kungi. Nākamais darba kārtības jautājums ir Volfa Klīnces ziņojums par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju, kas attiecas uz pārvedumu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem. Un pirmais runātājs ir Klīnce kungs pats, četras minūtes. Herr Präsident, Herr Kommissar!